sākot no pulkstens deviņiem. Darba kārtība visiem ir pieejama, tā ir atrodama arī eh, parlamenta interneta vietnē, un tagad eh, vēlu visiem jauku nakti.